sadarbību starp politiskajām grupām. Tas notiek reti, un es ceru, ka balsojums būs pozitīvs. Paldies par jūsu uh, pienesumiem diskusijā. Paldies! Priekšstādātājs, paldies Lidija! Sveicam uh, arī jūs. Diskusijas uh, tagad ir pabeigtas. Balsojums. Uh, notiks pulkstens 12. Tad, kad būs uh, balsošana šodien. Tagad nākošais darba kārtības punkts. Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Jautājums uh, komisijai par pasta pakalpojumiem. Iesniegus transporta un turisma komiteja. Tagad uzstāsies uh, šī uh, jautājuma autors Brians Simpsons. 5 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es runāšu transporta un turisma komitejas vārdā, kuras priekšstādātājs es esmu. Priekšsēdētāji tie, kur ir procesējuši pasta liberalizācijas procesam, mēs zinām, ka tas ir nocisis ļoti ilgu laika periodu. Kopš 1900. Uh, 1980. gadu beigām mēs zinām, ka liberalizācijas process nedrīkst negatīvi ietekmēt darba apstākļus, un tam ir jānodrošina vispārēji pasta pakalpojumi visiem pilsoņiem Eiropā. Protams, ka ir mainījies veids, kā cilvēki sazinās viens ar otru, tomēr galu galā Cilvēki savā ikdienas dzīvē grib redzēt pasnieku vai pasnieci, kas piegādā pastu. Tieši tādēļ sākuma punktam ir jābūt tādam, ka pasta pakalpojumi nav saistīti tikai ar ekonomiskiem jautājumiem, bet ar sociāliem jautājumiem un ar sociālu pakalpojumu, kas ir jānodrošina. Pašā sākumā, kad mēs atsaucamies uz direktīvu 2008-6, kam ir jāuzlabo pakalpojumi, tad jāsaka, ka šī mutiskā jautājuma mērķis ir atgādināt komisijai par to, ka parlaments arī garantē sociālo aizsardzību vispārēju pasta pakalpojumu piegādēju nodrošināšanai ir jāatgādina dalībvalstīm, ka tās ir atbildīgas aizsargāt šīs jomas un nevis kā tās rīkojās saistībā ar uh, dzelzceļa liberalizāciju. Tās vienkārši uh, ignorēja tiesību aktu. Tagad mēs saskaramies ar dilemmu. Vispirms pastāv aizdomas par to, ka komisija uh, neieviesīs šīs eh, direktīvas 2008-6 pasākumus. Protams, ka jāņem vērā arī šīs direktīvas ekonomiskā puse. Otrkārt, dalība valstis rīkosies ļoti lēni un neko nedarīs, lai aizsargātu pasta pakalpojumus un pasta darbiniekus un, protams, ka šis vispārējais pakalpojums netiks attiecīgi finansēts. Tieši tāpēc tiek uzdoti divi skaidri jautājumi, uz kuriem ir nepieciešamas divas skaidras atbildes no komisijas puses. Un šie jautājumi ir iekļauti šajā kopīgajā liel, mutiskajā jautājumā. Protams, ka mēs negribam saņemt tehnisku atbildi, un mēs negribam, lai tiktu citēt atsevišķas dažādas direktīvas un tā tālāk. Mēs pieprasām garantijas, par ko tika panākta vienošanās direktīvā 2086 un ka tā tiks ieviesta saistībā ar um, pasta darbinieku aizsardzību visos sektoros. Mums ir nepieciešama vispārēja pakalpojumu garantija. Mēs uh, gribam uh, arī pievērsties vispārējo pakalpojumu izmaksām, vai vismaz gribam redzēt konkrētu datumu, kad šie pasākumi tiks ieviesti. Mēs gribam, lai komisija veiktu pilnu ietekmes izvērtējumu saistībā ar uh, pasta pakalpojumu liberalizāciju. Tas ir jāveic visā sektorā, ne tikai saistībā ar šī sektora ekonomisko aspektu. Noslēgumā mēs, protams, varētu uzdot jautājumu, kāpēc parlamentā pašlaik tiek uzdot šis jautājums. Diemžēl man jāsaka, ka viss ir saistīts ar aizdomām, pat uz ne, ar neustaci, neusticību. Daudzu gadu garumā Dalībvalstis ir ignorējušas pantus, kas ir ietverti šajā direktīvā, un komisija ir pieļāvusi dalībvalstīm šādi rīkoties. Tas, to nedrīkst pieļaut. Mēs kā parlaments uh, negribam saskarties ar tādu situāciju pasta pakalpojumu jomā, kā tas notika uh, um, dzelzceļa pakalpojumu jomā. Mēs uzskatām, ka komisijai ir jānodrošina direktīvas 2086 ieviešana. Ja tā nedarīs visu iespējamo, tad tā nepildīs savus pienākumus. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs, jūs beidzāt tieši piektajā minūtē. Lieliski! Un tagad es došu vārdu komisāram Barņē, lai atbildētu uz šo jautājumu komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs, dāmas un kungi deputāti, godātais Simpson kungs. Dāmas un kungi, nu ir pagājuši aptuveni astoņi mēneši, kad es uh, esmu uh, Eiropas uh, komisijas uh, uh sastāvā 13. decembrī uh, es uzstājos un uh, toreiz es runāju par to, ka esmu uh, ļoti iesaistīts un ka arī manā izpratnē šie universālajie pasākumi ir ļoti nozīmīgi un es tos aizstāvu. Un šis lielais tirgus, kur princips es pārstāvu, ir nozīmīgi, nu, šie jautājumi ir nozīmīgi arī pilsoņiem. Un uh, arī oktobrī, runājot par tā saukto Single Market aktu, ja vienotā tirgus aktu, uzstāšos par šo jautājumu. Un šis lielais tirgus ir iespēja nodarbinātībai. Mēs tam piešķiram īpašu nozīmi, it īpaši arī uh, humāna resursu un arī sociālajā jomā, jo ir jāaizstāv šie universālai pakalpojumi. Un, Simpson kungs, es prot iepriecināts, ka jūs un jūs kolēģi uzdod šo jautājumu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo pasta uh, sektora um, reforma um, stāsies spēkā 16 dalību valstīs 2011. Uh, gada 1. aprālī, un tie ir 85% no uh, pastirgus apjoma. Šī uh, reforma ir progresīva. Uh, 92. gadā bija jau zaļā gāmata grāmata un vismaz trīs direktīvas, kas pēc tam konkretizēja šo vēlmi. Ir uh, daudz uh, demokrātisku procesu noticis un atgādināšu, ka trešā un pēdējā direktīva, kuru jūs arī, uh, Simpson kungs, uh, ļoti labi zina, 2008. gadā tika pieņemta un uh, toreiz to atbalstīja arī Eiropas parlaments ar plašu vairāku priekšlikumu un arī 25 dalībvalsts to ministri balsoja par šo reformu padomē, kas nozīmē, ka nu, process ir samērā caurskatāms, tas nav bijis uh, slēgts vai uh, necaurskatāms, uh, jo tas skar tādu ļoti būtisku sektoru. Citēšu. Um, skaitļus - 5 miljonu tiešu darba vietu, uh, um, 95 uh, miljardu apgrozījums un uh, arī uh, kopumā tas ļauj iet laika garam līdzi un atļauj pilsoņiem un arī uzņēmumiem veiksmīgi darboties. Šī uh, rezonance un šis darbība visā tirgu. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka šī lielā rezonance un arī sadarbība ir īpaši būtiska, lai panāktu ekonomiska izaugsmi un labāk atbildētu tam, eh, kas ir nepieciešams pilsoņiem. Operātori saskars ar daudziem izaicinājumiem, gan sociālajiem, ekonomiskiem un citiem. Un mums Eiropas Savienībā ir iespējas sagatavot, sagatavot ilgā laikā šo pasta sektora attīstību, lai reformas būtu koherentas un uh, arī atbilstošas. Šis sektors mainās, jaunās tehnoloģijas maina komunikāciju, uh, spējas elektroniskais Uh, elektroniskā komponenta ļoti uh, strauji attīstās, un tas maina arī pilsoņu paradums. Un mēs tagad mēģinām pretoties arī ekonomikas un finanšu krīzē, ar kur saskaramies. Un deputāti, um, kungs, kas varētu domāt, ka, uh, nu, pēkšņi, teiksim, šāda procesa izmaiņa varētu būtu vēlama atbilde. Nē, mēs nedomājam, ka tas tā būtu vismaz trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, realizējot uh, 92. gada zaļās grāmatas mērķus, ir uh, iespēja iziet no krīzes, kā ar kādu saskaramies, un uh, mūsu operatori ir viena no labākajiem pasaulē, un pasta pakalpojumi ir viena no labākajiem pasaulē, un tie ir arī ļoti būtiski un labi veikti. Un bez tam ar šo direktīvu mēs dodam tādu ļoti labu. Uh, ietvaru, lai varētu arī nacionālās iestādes, nacionāla regulātora strādāt, kas ir bieži vien ļoti veiksmīga sadarbība, bet atvērtība būs kontrolēta un arī šie. Uh, Nacionāla, šī nacionālā darbība. Simpsona kungs um, notiks uh, kontroli un uh, raudzīsimies, lai šie pienākumi tiktu uh, korekti pildīti un finansēti. Un bez tam reformas uh, virzīšanās uz priekšu uh, tā jānotiek ar tādu juridisku drošību, jo tas atbilst ne tikai izaicinājumiem šajā sektorā, bet arī visam, visiem iesaistītajiem. Un ja šis sektors tiktu iesaldēts un šīs reformas tiktu iesaldēts, tad tas nebūtu veiksmīgs nākotnē. Es esmu uzklausījis visas rūpes un bažas. Es zinu, dāmas un kungi, cik ļoti nozīmīgs pasts ir Eiropas darba vietu radrošanā. Uh, Atgādināšu, ka trešā direktīva, kas uh, gan šo atvērtību un sociālos uh, aspektus uh, uh, uzsver un uh, arī uh, sociālā konsiderēšana ir jāievēro sagatavojot uh, pasta sektora tirgus atvēršanu un liberalizāciju. Uh, Simpson kungs, visas šīs prasības un uh, noteikumi ir respektēti. 2013. gadā, tad, kad visas valsts ieviesīs šo reformu, um, komisija 2013. gadā sagatavos oficiālu ziņojumu pa, uh, parlamentai un uh, padomēji par ieviešanu rezultātiem. Citi pētījumi arī jau tiks aizsākti, un kā jau es teicu, es pats kā komisārs un arī Barozo kungu vārdā uzklausu jūsu bažas, un mana vēlme ir, pat ja mums nav tāda tieša saistība šajā jomā, tad 2011. gadā mēs gribam veidot dialoga grupu, <clears throat> kas diskutēs ar patērētājiem. No nu, vienas puses ir regulātori, tie, kas regulē, un no otras puses arī jā, patērētāji. Un lietotāji tie ir uzņēmumi, pilsoņi, arotbiedrības, kurām būs ļoti nozīmīga loma. Un, protams, arī parlaments. Un parlaments, un visi varētu tikties pie viena galda, lai izdiskutētu to, kas notiek tieši šajā jomā un kas ir darāms, un šī izvērtēšanas komiteja varētu regulāri tikties, redzēsim, nu pēc kādiem termiņiem, bet šis dialogs varētu notikt, lai mēs varētu pārbaudīt, ka šīs dažādās pasta sektora reformas um, tiek uh, transponētas un uh, īstenots korekti. Uh, Dāmas un kungi, Simpsona kungs, mēs, es personīgi rausīšanos, lai šī lietotāju darba grupa darbotos veiksmīgi un caurskatām. Paldies par uzmanību. Entramos en el turno de oradores, que intervien. Paldies, komisār kungam. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais uzstāsies Ferberkungs no Eiropas Tautas partijas. Divas minūtes. Godātais priekšsētētāja kungs, godātais komisāra kungs, kolēģi, kolēģis. Es biju referents par otro un trešo pasta direktīvu, un tādēļ esmu priecīgs, ka tieši šajā sasaukuma laikā esam iekļāvuši jautājumu darba kārtībā, jo mums no vienas puses vajadzētu pašiem apjaust, ko esam panākuši. 95. gadā tika izdota zaļā grāmata. Mums, protams, vajadzētu vērtēt savu sasniegumu kvalitāti, jo es domāju, ka pasta pakalpojumu kvalitāte ir kļuvusi daudz labāka. Es varu atcerēties, ka pirms diviem sasaukuma laikiem es šajā zālē zālē teicu. Parasti notiek tā, e, ka bieži vien jūs atgriežaties no atvaļinājuma ātrāk nekā e, jūsu ģimenes locekļi saņem jūsu nosūtīto pastkartīti. Tagad tas ir beidzies. E, tagad mēs esam piedzīvojuši jauns laiks, esam panākuši labāku kvalitāti, pas, esam panākuši labāku kvalitāti dalību valstīs un visā Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par universālu pakalpojumu, kvalitāti un pienākumiem. Mēs noteikti esam panākuši arī to, ka pasta pakalpojumu kvalitāte ir ļoti nozīmīgi pieaugusi, un ja tā ir bijusi labā līmenī, tad šis labais līmenis ir ticis arī saglabāts. Un, protams, uz to ir jānorāda, un mūsu komitejas priekšsēdētājs, kā arī komisāra kungs jau to pieminēja savās uzrunās. Tagad īstenojot trešo direktīvu eh, kas ir jāīsteno vairumam dalību valstu 2000 11. gada 1. janvārī, papildinot to ar pilnvērtīgu liberalizāciju, mums ir jāgarantē, lai šis process veiksmīgi aizsāktos. Es vēlējos teikt, ka tas ir arī jāsasasta ar citiem pakalpojumiem, un īstenībā tas ir sine qua non priekšnoteikums trešajā direktīvā. Tātad tas ir jāsasaista ar principu, ka pasta pakalpojums sniedzējiem nedrīkst pazemināt eh, pienākošos eh, aizsardzības kvalitāti. Tātad viņiem ir jābauda pilnvērtīgi eh, sociālie sociālās privilēģijas. Mums, protams, ir jāsaprot, ka komisijai mūs ir eh, regulāri jāinformē. Es ar jūsu paskaidrojumiem ļoti uzmanīgi iepazinos, komisāra kungs, un tur patiešām bija nepieciešamie secinājumi. Paldies, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā divas minūtes tiek dots Elka Drauju kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, paldies par jūsu sniegtajām atbildēm, un es domāju, ir ļoti labi, ka jūs vēlaties izveidot dialogu arī ar patērētājiem, bet mēs domājam, ka ir nepieciešams vēl vairāk. Tā uzskata mūsu politiskā grupa, mēs vienmēr esam bijuši ļoti kritiski noskaņoti pret šo direktīvu. Protams, ir jārunā par to, lai šis sektors kļūtu dinamiskāks un kvalitatīvs, bet ir divi elementi elementi, kas varbūt nav pietiekami labi izstrādāti. Proti, mēs runājam par sociālo līmeni, par darba apstākļiem un par šī dienesta, par pakalpojumu finansējumu. Mums ir jāsaprot, eh, ka šie elementi ir sasaistīti, ja mēs runājam par sociālo lauciņu Eh, mēs pilnībā neizmantojam tās iespējas, ko ir iespējams izmantot, lai varētu arī eh, samazināt monopolu lielo ietekmi šajā tirgu. Jādomā arī par jauninājumiem un novatorismu, un es domāju, ka šeit Eh, darba izmaksas ir apmēram 70% no visām kopīgajām izmaksām. Bieži vien eh, cilvēki tiek pieņemti darbā uz īsu laiku, viņiem ir tādi nelabvēlīgi darba apstākļi, un to mēs nevēlamies sasniegt sociālā Eiropā. Tālāk mēs vēlamies, lai eh, pakalpojums tiktu piedāvāts pietiekam augstā kvalitātē, lai patērētāji būtu apmierināti, bet bieži vien te arī ir daudz darāmā. Un Tagad eh, finansējums tiks papildināts ar valsts dotācijām un ņemot vērā lielos budžeta deficīts, tas būs ļoti sarežģīti un es domāju, ka tas radīs vēl lielākus spaidus valstu budžetiem. Komisāra kungs, es jums vēlējos pavaicāt, vai jūs man varat piekrist, ka viens no būtiskākajiem eh, mērķiem ir eh, lielāka teritorijā un sociālā kohēzija, bet vai jūs man piekrītat, ka šo mērķi būs ļoti grūti sasniegt? Uh, Tālāk varbūt mums vajadzētu padomāt, kā īsākā termiņā labāk analizēt šīs direktīvas īstenošanu dalību valstīs un jāņem vērā, ka sociālos mērķus būs ļoti sarežģīti sasniegt. Tālāk, kā komisija varēs spēcināt šo sociālo dialogu konkrētajā jomā, lai visas iesaistītās puses varētu baudīt pilnīgi vienādas privilēģijas. Paldies! Gracias, kolēģa! Paldies, Kadrauja kungam, un tagad liberāļu demokrātu grupas vārdā Maisnieks kundze lūdzu. Dank, Paldies priekšsādātāji. Mēs dzīvojam Eiropā, kur mēs gribam, lai cilvēki varētu ļoti labi dzīvot un lai viņiem būtu pieeja visām tām dzīves jomām, kas viņiem ir nozīmīgas. Uh, Un jūs zinat, ka Eiropā ir demografiskas izmaiņas. Mums arī nākotnē būs mazāk cilvēku dažos apvidos nekā tagad. Bet mēs gribam, lai visi pilsoņi un pilsonis varētu izmantot universālos pakalpojumus, kas viņiem ir nepieciešami. Un pasts ir ļoti nozīmīgs. Tas ir universāls pakalpojums un to jānodrošina. Un tieši tādēļ šis jautājums, kā var nodrošināt šo pakalpojumu lauku vidu, uh, jo, principā, naudas ir mazāk, mazāk arī um, valstī sabiedrībai, un bez tam arī kā notiek piegāde. Un uh, kā piegādātāji var uh, būt pietiekami atalgoti. Tas nav vienkārši dalība valstīm, bet mēs pieņemam lēmumu, un komisārkungs jūs norādījāt uz to, ka plašs vairākums dalību valstu balsoja par to, ka mēs šādu atvērtību gribam. Un bez tam tagad ir, piemēram, arī uh, patērētāju sūdzības. Šeit es redzu problēmu, bet direktīvā ir, piemēram, rakstīts, ja ir kādas problēmas, tad pilsoņiem jādod tiesības uh, sūdzēties un ir jābūt kādai iestādēji. Bet tas nav vienkārši, eh, kāda tad būtu šī infrastruktūra, kā to var uzturēt, kā to var paredzēt. Komisāra kungs, jūs teicāt, ka jūs eh, nepārāk ilgu laiku strādājat šajā amatā un ka jūs eh, pievērsīsiet uzmanību tam. Es jums ticu, bet, nu, saprotiet arī mūsu skepsi. It īpaši transporta komitejā, piemēram, Brian Simpsons teica, ka dzelzceļa pakotes laikā arī komisija bija atbildīga par to, vai tas tiek īstenots, un praktiski nekur tas nav īstenots, un nekas nenotiek, kā arī citās jomās, un nevienmēr um, attīstība ir bijusi tāda, kā mēs vēlamies. Es zinu to, jo arī agrāk Vācijā politikā strādāja, um, tiek pieņemt lēmumi, kas ir labi un kas visiem nāk par labu, un neviens neskatās, vai tie tiek arī transponēti un īstenot. Gan uh, pilsoņu interesēs Eiropā, gan arī nodarbināto interesēs. Parādiet, ka mēs varam jums uzticēties, un mēs ļoti priecāsimies, ja tas tā būs. Paldies! Tagad zaļo vārdā vicepriekšstādātāja Izabela Durāna konglūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Es, protams, neapšaubu demokrātisko un uh, caurskatāmo uh, procesu, kas bija saistīts ar dažādajām direktīvām un atvēršanas procesi un citus neapšauba. Bet es domāju, ka demokrātiski ir caurskatām izskatīt un izvērtēt, kādi ir direktīvas efekti un kāda ir transponēšanas efekti. Es domāju, ka ir dažādi atšķirības starp dalību valstīm, bet es nedomāju, ka var runāt par uzlabošanu šajā jomā vai labāku pieejam, pieejamību Eiropas pilsoņiem pasta. Uh, Eh, pakalpojumiem. Jūs runājat par eh, saprātīgu un eh, attīstības darbību, bet es domāju, ka mēs redzam, ka privātie operatori koncentrējas un nu, praktiski oligopoli veidojas, un jūs šo monopolu, valsts monopolu vēlēties sadalīt, lai ir lielāka konkurence, bet nedomāju, ka rezultāts būs ļoti labi, nu, ļoti. Tāds kā domā. Jūs runājat par to, ka šis, šim procesam set, sekos. Jā, es zinu, ka ir regulātora grupa, bet es domāju, ka ir daudz izaicinājumu, daudz kļūdu šajā sistēmā, un bez tam um, nodarbinātie Eiropā, un es pievienošos LK Draujikungam, ka um, nodarbināt ir nozīmīga un darba vietu zaudējums parasti ir un da jaunradītās darba vietas parasti ir ļoti sarežģītas un nepārāk labas kvalitātes. Es domāju, ka ir nepieciešams dialogs visiem iesaistītajiem, jā, dia, jārunā vienam ar otru un jūs vēlaties samierināt, teiksim, šo pilsoņu attieksmi. Un pasts ir ļoti nozīmīgs, un katrā gadījumā vajadzētu izvērtēt rezultātus un efektu, kāds ir reģionos. Visām citādi nesasniegsim tos mērķus, kādus mēs esam nosprauduši, un ir jāstrādā, lai skatītos uz priekšu, un lai neradītu šo plaisu starp Eiropas pilsoņiem un pastu pakalpojumiem. Paldies! Paldies! Uh, Izabela. Tagad De Jong kungs goja vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Banēr kungs, jūs jau teicāt, ka stājoties amatā eh, sociālajiem vietējam tirgum, iekšējam tirgum ir jāpiešķir sociālā kvaipsti, un uh, Simpsona kungs par to ir runājis savā jautājumā, tas ir ļoti labi. Bet kas notika vakardien? Vakardien uh, pie mūsu ēkas demonstrēja pasnieki, un kāda pasniece no Nīderlandes man pastāstīja, ka viņai ir 55 gadi, viņa ir strādājusi 20 gadus pasta pakalpojumu jomā, un uh, viņai drīz, uh, iespējams, viņa drīz tiks atpakaļ atlaista no darba, un viņa nav vienīgais cilvēks, kas ko tādu piedzīvo. Ļoti daudz padzīvojuši pasniegt Nīderlandē tiek atlaisti no darba, un ne jau tādēļ, ka Nīderlandes pastam ir jākonkurē arī ar citiem pastu pakalpojumu sniedzējiem, bet eh, šiem cilvēkiem ir jācīnās arī pret cilvēkiem, kas tiek pieņemti darbā tikai uz neilgu laiku par zemāku algu, un mēs runājam par 15 tūkstošiem cilvēku, profesionāļu, kas tiek atlaisti no darba, tie ir uzticami darbinieki, viņi to Eh, šo darbu ir veikuši desmitgažu garumā. Komisāra kungs, kādēļ jūs nekad neesat veicis pētījumu, kādas sociālās sekas atstās pasta tirgus liberalizācija? Un eh, tika finansēti arī pētījumi, Eiropas parlaments tos finansēja. Jūs varat eh, šos pētījumu rezultātus izlasīt tīmekļa vietnē. Uh, Un jebkurš cilvēks, kas piegādā pastsūtījums vai kas tādus saņem, cietīs no liberalizācijas. Mēs esam piedzīvojuši ka Nīderlandē bieži vien sūtījumi tiek piegādāti eh, nelaikā, tie tiek piegādāti pārāk vēlu. Es nezinu, vai šī liberalizācija patiešām nesīs eh, solītās pārmaiņas un vai tās būs labvēlīgas. Mums ir jāsaprot, ka būs arī papildus tarifi eh, cilvēkiem, kas dzīvo, piemēram, kalnu reģionos vai uz salām. Komisāra kungs, vai jūs mums varat piedāvāt plašu visu liberalizācijas seku aprakstu, analīzi, un vai jūs varat uh, uh, arī liberalizācijas uh, sākuma datumu atlikt līdz tam laikam, kad mūsu rīcībā būs pilnīgi visi dati? Es no jums to sagaidu. Paldies! Paldies De Jonga kungam, un tagad Eiropas demokrātijas un brīvības grupas vārdos pusotru minūtu Baftona kungs. García y será el último orador en este turno. Uh, thank you, Mr. President. Priekšstādātāji, kāda Eiropas Savienība ieviesa konkurenci pasta, pasākumos, šis sektors tika uh, negatīvi ietekmēts. Protams, ka tika tas viss saistīts ar pensiju sistēmu, liberalizāciju un tā tālāk. 1975. gadā mums bija 22 tūkstoši pastu, bet pašlaik mums ir vairāk kā 12 500 pasti, protams, nevarēja darboties bez valdības atbalsta. Tika uh, Uh, slēgti pasti un iedzīvotājiem nebija pieeja šiem pakalpojumiem. Protams, ka ir nepieciešama kvalitatīva pasta pakalpojuma visā Eiropas Savienībā. Tieši tas mums bija Lielbritānijā. Šie pakalpojumi bija ļoti efektīvi, pakalpojumi bija samērīgi un visiem bija piekļuva pastam. Pašlaik šis sektors ir sabrucis. Diemžēl. Uh, pasti nevarēja konkurēt. Apvienotajā karalistei ir arī jārīkojas saistībā ar šo direktīvu. Paldies! Paldies, Bafton kungs! Tagad mēs uzklausīsim individuāls runātājs. Žorž Bahkungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, paldies arī jums. Es vēlējos izteikt atzinību Simpsonu kungam, viņš ir uzvedis pareizos jautājumus. Un es domāju, ka liberalizācijai sākumā ir jāpierāda, ka tā varēs piedāvāt labāku un lētāku kvalitāti. Jaņem vērā, ka pasta uzņēmumi ir piedāvājuši labs pakalpojums par um, atbilstošu cenu, bet mums ir jāsaprot, ka ir jāveic arī modernizācija un ir e, nepieciešama arī struktūra maiņa, lai varētu kāpināt efektivitāti. Uh, Manuprāt, mums ir jāņem vērā vairāk akcenti, piemēram, darba tiesības, tās ir jāievēro un ir jāparūpējas par attiecīgām algām un labvēlīgiem darba apstākļiem visiem nozarē nodarbinātājiem. Un tikai tādā veidā mēs varēsim uh, izvairīties no sociālā dempinga dalību valstīs. Universālie pakalpojumi, par tiem jau tika runāts vairākas reizes, tika runāts arī par uh, vēstuļu piegādu pilnīgi visos reģionos. Ir ir jāveic arī pētījumi par universāliem pakalpojumiem. Katrai valstī ir jāievēro arī pienākumi izveidot neatkarīgu regulējošo iestādi. Tur ir jāizniedz certifikāti un ir jāņem vērā arī uh, patērētāju iesniegtās sūdzības. Protams, eh, pasti ir. Uh, Eh, ir pastos jāpieņem darbā pietiekami liels cilvēku skaits. Mēs ņemam vērā, ka pieaug arī dažādu elektronisko pakalpojumu skaits, eh, bankas, apdrošināšanas iestādes tos izmanto, tā ir jauna infrastruktūra un tā ir jāizbūvē pamatīgāk. Es sagaidu, lai komisija veiktu ietekmes izvērtējumu attiecībā uz sociālajiem aspektiem. Es vēlējos uh, uzteikt komisiju par eh, sociālā dialoga izveidi. Barņie kungs to pieminēja savā runā. Paldies. Paldies Baha kungam. Un tagad uz pusotru minūti Tikau kundze. Tikau. Gracias, signor prezidente, monsieur le commissaire. Liberalizarea serviciilor. Tagad Tikau kundze. Jā, pasta pakalpojumu liberalizācija ir paredzēta 2011. gadā. Tās dalībvalstis, kas iestājās 2004. gadā, tām tieks uh, dot iespēja uh, līdz 2013. gadam atlikt šo atvērtību. Un tas ir spēkā arī attiecībā uz valstīm, kurām ir īpaši geogrāfisko apstākļi. Ir nozīmīgi, lai dalībvalsts nodrošinātu to, lai uh, pasta sūtījums, nu, nosūtīšana uh, un arī sadalīšana un piegāde um, tiktu nodrošināta un 5 dienu laikā, un tam jābūt eh, garantētam visās dalībvalstīs, tā kā universālo pakalpojumu eh, pieklājas sniegt. Jāsaka, ka dalībvalstīs eh, vairākās ir ļoti labi funkcionējošas pastnodaļas arī um, lauka apvidos. Mēs um, redzam šo vēlmu pilnībā liberalizēt šo pastu pakalpojumu tirgu. Um, Un līdz ar to dalībvalstīm būs jānosaka finansējuma ietvers universāliem pakalpojumiem. Tam jābūt arī pietiekami elastīgam. No šī finansējuma daudz, kas būs atkarīgs arī pasta pakalpojumu eh, kvalitāte, arī labi darba apstākļi eh, šajā jomā strādājošiem, kā arī garantijas mm, attiecībā uz darba vietas drošību, apmācību un a, eh, atalgojumu šajā sektorā strādājošiem. Komisijai tagad jāīsteno seku novērtējums um, tajās valstīs, kur uh, šī, šis tirgus ir pilnībā atvērts. Es gribu norādīt uz to, ka mm, nepieciešams dažādot uh, piegādātājs un uh, veikt piemērošam digitālam laika laika, praktiski laikmetam. Galagar kungs tagad. Paldies, priekšsādātāji! Iekšējais tirgus un pasta pakalpojumu joma tiks uh, liberalizēta sākot no šā gada decembra. Protams, ka tas viss rada bāžas. Pasniekiem un pasniedzējiem ir ļoti būtiska loma īrijā. Es gribu izmantot uh, iespēju un pateikties viņiem par to, ko viņi dara pildot savus pienākumus. Pasta pakalpojumi ir daudz vairāk nekā ekonomiskais sektors. Protams, pasta pakalpojumi ir svarīgi visā valstī. 40% iedzīvotāji dzīvo lauku apvidos. Protams, ka pastnieki ir arī kā kontaktpunkts veciem cilvēkiem un vientuļiem cilvēkiem. Ir svarīgi, lai komisija nodrošinātu to, ka vispārējie pasta pakalpojumi, kas ir ietverti šajā likumdošanā, tiek respektēti un ir staistoši un ir jāpilda nacionāliem regulātoriem. Komisijai ir jānodrošina tas, ka pass tiek piegādāts visās vietās Eiropas Savienībā, ieskaitot arī lauku apvidos. Es uh, ar prieku varu teikt, ka komisāra izteiktās uh, piezīmes par pasta pakalpojumiem, kas attiecas gan uz uzņēmumiem, gan uz citiem iedzīvotājiem, ir ļoti pozitīvi. Pasta darbiniekiem ir liela nozīme. Mums ir pienākums viņus pārstāvēt un pārstāvēt arī pilsoņus un nodrošināt, lai viņi varētu saņemt vispārējos pasta pakalpojumus, ko viņi ir saņēmuši gadiem ilgi Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies uz pusotru minūtu Lichtenbergers kundz, lūdzu. Paldies! Paldies komisāru kungam! Cienītās dāmas, godātie kungi, es vēlējos jums pateikt, ka apsolītie uzlabojumi, kam vajadzētu iestāties pēc liberalizācijas, eh, diemžēl vēl nav konstatējami. Eh, es piedzīvoju tieši pretējo Mēs esam saņēmuši ļoti daudz informācijas no nozarē nodarbinātājiem, un viņi runā tieši par pasliktināšanos, jo, piemēram, situācija lauku reģionos ir kļuvusi vēl bēdīgāka, jo piekļuve pasta pakalpojumiem lauku reģionos joprojām nav garantēti sevišķi grūti sasniedzamos apdzīvotos apgabalos. Jā, ir radītas papildus darba vietas, bet tās ir darba vietas tikai uz īsu laiku, un cilvēki no um, iegūtā atalgojuma vispār nevar uh, izveidot normālu eksistenci. Ja tiek runāts par patērētājiem, un ja mēs runājam tikai par tiem ieguvumiem, kas rodas patērētājiem, nu jā, tad jau mēs varam runāt par panākumiem, jo mēs šeit neapšaubām varam runāt par pakalpojumu uzlabojumu. Universālie pakalpojumi, tiem vajadzētu garantēt eh, minimālo pakalpojumu līmeni, un tagad par to maksās dalību valstis. Jāņem vērā, ka dalību valstu budžeti atrodas lielos spaidos, jo nav vairs nekādas rīcības brīvības, ņemot vērā valstu deficīts. Līdz ar to vajadzēs padomāt par subsīdijām, lai varētu nodrošināt pakalpojumu piegādi arī lauku reģionos. Tādēļ komisāra kungs pēc iespējas ātrāk ir jāveic uh, ietekmes izvērtējums izvērtējums, un pašreizējie ietekmes izvērtējuma rezultāti nav ņemti vērā pietiekamā apmērā, jo tas ir eh, pasliktinājis situāciju gan eh, nozarē nodarbinātājiem, gan pārējiem. Paldies uz pusotru minūtu, uzstāsies Sabīna Vilskundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mums jārunā par uh, divām liberalizācijas pakāpēm, tās tieši tagad jau tiek īstenotas, un komisija līdz pat šim brīdim nav piedāvājusi nekādus pētījumus, kur būtu runāts par sociālajām sekām un ko tirgus atvēršana, tirgus liberalizācija uh, panāks, eh, kā, kā tā rezultāsies, ņemot vērā cilvēku dzīves. Uh, Komisāra kungs, kad mēs beidzot saņemsim šādu pētījumu rezultātus? Vakardien mēs varējām sarunāties ar vairākiem cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē. Tie bija cilvēki no vairākām dalību valstīm, kas teica, ka jau ļoti daudz cilvēku ir tikuši atlaisti un pēc tam pieņemti atpakaļ darbā uz sliktākiem nosacījumiem. Es domāju, ka konkurences un uh, nodarbinātības politiku nevar izspēlēt, uh, neņemot vērā cilvēku intereses. Ja komisija un parlaments patiešām vēlas aktīvi cīnīties, cīnīties pret izstumtību un nabadzību Eiropas Savienībā, ir jāpārtrauc trešā liberalizācijas pakāpe. Jāņem vērā, ka tas, kādas sekas tas atstās uz nodarbinātajiem, tas ir jautājums, kas ir ļoti rūpīgi jāizpēta. Savādāk mēs runājam par trešās par moratoriju ieviešanu liberalizācijas trešajai pakāpei, jo ir jāņem vērā e, mūsu patērētāju un nozarei nodarbināto intereses. Paldies, Tūna un Hoinsteins kundze uz pusotru minūtu. Paldies. Jā, patiesi. Mēs e, runājam par ļoti nozīmīgu lēmumu, kas ir orientēts uz e, pasta pakalpojumu liberalizāciju Eiropas Savienībā. Tā ir direktīva par uh, pasta pakalpojumu liberalizāciju. Mums jāstrādā tā, lai šī direktīva būtu pareizi transponēta un vienā laikā visās Eiropas Savienības dalībvalstī. No jūsu teiktā, komisāra kungs, izriet, ka jūs vēlaties sadarboties, sadarboties ar visām dalībvalstīm. Es esmu ļoti iepriecināta par to, ka uh, būs šāda uh, grupa, kas uh, nodarbosies ar regulēšanas jautājumiem un ceru, ka būs iespējama konsolidācija. Pasta pakalpojumu atvēršana neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti nozīmīgs jautājums. Es ļoti optimistiski raugos uz to, ka Eiropas komisija ar tādu uh, pragmatisku pieeju mm, pie tam un līdz ar to neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji var bez ierobežojumiem uh, sākt darboties un aktīvi strādāt. Es sacenīgi vērtēju to, ka jūs vēlties šādu novērošanas iestādi arī veidot. Bet ir vēl viens jautājums. Eiropas Savienībai ir nepieciešama skaidra simbola, kā piemēram um, eiro, mūsu valūta, uh, si karoks, himna un citi. Uh, Bet, piemēram, kopēja pastmarka arī būtu nu, tāda laba ideja, un varbūt par to varētu padomāt. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad viena minūte Sarakjānī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Iekšējā tirgus. Uh, izveidu un papildinājumu ar pasta pakalpojumiem ir nepieciešams solis, bet ir nepieciešams, lai komisija uh, eh, iesniegtu saku novērtējumu. Uz to norādīja jau arī vairāki kolēģi, jo šādi mēs redzēsim, kas uh, precīzi ir nepieciešams pilsoņiem. Kā komisija īstenos to, ka tie pilsoņi, kas, ir lauk, eh, kas dzīvo laukos, kalnainos reģionos vai attālinātos reģionos, regulāri saņems viņu pastu. Uh, Kādus instrumentus uh, komisija pielietos, lai garantētu to, ka tas tā noteikti? Un bez tam um, nevajadzētu uh, ļaunprātīgi izmantot šo direktīvu, uh, īstenojot sociālo dempingu. Dalībvalstīm jāpiemēro šī direktīva, un viņām arī ir instrumenti, lai to darītu. Paldies! Nākošā runā esējā pusotra minūte. Paldies, uh, priekšsēdētāji, uh, kungs. Daudzās dalību valstīs eh, šī direktīva tomēr raisa bāžas par pasta pakalpojumu kvalitāti, piemēram, Somijā, kas ir liela valsts, bet nav pārāk liela iedzīvotāju blīvuma dažādos reģionos. Pastāv bāžas, kā tajos reģionos, kur ir maz iedzīvotāji, eh, kas ir tādi nerentabli un kur nav daudz iedzīvotāju, ka tur šajos reģionos izmaksas tiks sadalītas uz iedzīvotājiem jo tur pasta piegāda dažkārt ir caurmērē četreiz dārgāk nekā pilsētās un urbānos reģionos, vai arī atsevišķos gadījumos līdz desmitreiz dārgāka. Un um, ir uh, redzams, ka dažādi noteikumi tiek veidoti. Tādēļ es gribētu no komisijas dzirdēt, kā šī konkurence var palikt patiesi neizkropļāta un patiesi, ja viens pakalpojums sniedzējs saskars ar daudz stingrākiem noteikumiem nekā viņa konkurenti. Un bez tam, kā šīs izmaksas, sniedzot universālos pakalpojumus, tiks saktas un sadalītas. Direktīvā daudz kas tiek ierobežu, ierosināts, un, piemēram, vienkāršākais, ka ir um, no nodokļiem ieņēmtie līdzekļi izmantot, lai sektu zaudējumus. Somijā līdz ar to varētu rasties tāda absurda situācija. Uh, jo valsts uzņēmums uh, aptuveni 100 miljonu eiro peļņu iegūst katru gadu. Bet uh, tikpat daudz varētu vajadzēt izdot no budžeta, lai daži citi uzņēmumi uh, pilsētu vidēs varētu rentabli strādāt. Tādēļ jautājums ir, vai patiesi ir tā, ka uh, tiek noteikts arī e, noteikta nodeva, pasta nodeva, lai visi tie, kas, piemēram, tādos neizdevīgos rajonos strādā, varētu darboties ar peļņu. Paldies! Paldies, dārgā kolēģi! Nākošais runātājs Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pasta pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgs e, saziņas līdzeklis, tiem ir svarīga loma. Uh, konkurētspējas veicināšanā un arī teritoriālā un cita veida kohēzijā. Nedrīkst liekt uh, pieeju lauku rajonu iedzīvotājiem pasta pakalpojumiem. Tie cilvēki, kuri dzīvo diezgan izolētos rajonos, viņiem jānodrošina piekļuve pasta pakalpojumiem. Portugālē ir samazinātas vietas, kur cilvēkiem ir pieejamiem pakalpojumiem lauku apgabalos. Pasta pakalpojumu apjoms samazinājās. Šādus pakalpojumus nedrīkst samazināt. Eiropas Savienības likumdošanai nedrīkst būt negatīva ietekme uz darba apstākļiem un arī algām saistībā ar pasta darbiniekiem. Pilnīgi nepieņēmama ir mm, ideja ka uh, uh, pastā darbinieki mm, nevisā labi pild savus pienākumus. Ir arī rajoni, kurās notiek aglomerācija. Komisijai ir jānāk klajā ar risinājumu, lai izvairītos un likvidētu problēmas, kuras es esmu tikko minējis. Likumdošanā ir pilnīgi jāīsteno un jāuzlabo. Paldies! Un tagad pēdējais runātājs šajā raundā pusotru minūti - Sofija Ukunī. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, mūsu modernajā sabiedrībā komunikācijas pakalpojumi mm, ir ļoti nozīmīgi, tiem jābūt efektīviem. It īpaši tas ir nozīmīgi mūsu uzņēmumiem un arī visiem Eiropas pilsoņiem. Uh, pasta tirgus liberalizācija ir paties izaicinājums šajā sektorā Un tas ir saistīts arī ar tehnoloģisko attīstību. Ekonomiskā krīze ir uh, šo pastsektoru darījusi tādu uh, trauslāku. Un, protams, ka es ļoti vēlos, lai būtu kohēzijā teri, uh, kohēzija un arī veiksmīga attīstība, un pasta pakalpojumi ir liela nozīme. Es apzinos, ka ir arī dažādas bāžas, bāžas par. Uh, šiem vispārreiz nozīmes pakalpojumiem, universāliem pakalpojumiem. Daudz simti pasta darbinieku vakar piedalījās demonstrācijā Strasbūrā, un manā skatījumā šī liberalizācija pasta sektorā ir nozīmīga un tā jāveic tā, lai tā nepasliktinātu darba apstākļus un pakalpojumu kvalitāti. 2008. gadā tiek nodarbināti šis sektors veidots tā, ka tiek radīta gan pēļņa, gan arī nodrošināts darbdienas, darbietas. Un ir ļoti uzmanīgi jāraugās, lai šie universālajie pakalpojumi tiktu sniegt iepriekšējā apjomā. Un bez tam ir jāizvērtē, vai um, dažāda darbība eh, ir attiecināma arī uz. Uh, atalgojumu. Komisāra kungs, mēs ceram, ka komisija būs ļoti vērīga un skatīsies, kā attīstīsies šis ekonomikas sektors. Jūs pieminējāt šos struktūra reformas gan monetārā jomā un arī finanšu uzraudzībā. Es zinu, ka jūs iesaistīsiet un ceru, ka jūs iesaistīsiet katru no mums, lai virzītos uz priekšu īstenot šīs ļoti nozīmīgās reformas. Paldies, kolēģi, saka priekšsēdētājs. Un tagad pārējiem pie nākamās, kas ir brīvā mikrofona procedūra. Nu, jāsaka, te ir tik daudz cilvēku pieteikušies uzstāties, ka pēc noteikumiem nevaram visiem dot vārdu, bet tomēr centīsimies dot vārdu pēc iespējas vairākiem. Tas tomēr nenozīmē, ka tie, kas runā, drīkst pārkāpt savu runāšanas laiku. Nē, tikai viena minūte, lūdzu. Tikko būs pāri minūtē, es jūsu mikrofonu izslēgšu. Miklāšikungs ir pirmais. Paldies priekšādātāji! godātie komisāri. 2010. gada decembris ir noteikts tiešām kā acīm nozīmīgs atskaits punkts, kad mēs tiešām sasniegtu arī kopējo tirgu pastu pakalpojumu ziņā. Un tas nozīmē, ka tiešām būs lielas konkurences iespējas, daudz plašāks nekā līdz šim. Komisija, protams, ir tā, kas arī jau ilgāku laiku aicina šādu inovatīvu soli spērt, Un man ir svarīgi to šodien norādīt, ka monopola situācija daudzās valstīs ir ļoti spēcīga, kas noved pie tā, ka cenas arvien kāp, un tas ir tikai nevēlama parādība pašiem patērētājiem. Tādēļ es atbalstu pasta tirgus liberalizāciju un valsts monopolu sagraudušanu. Tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt zemākas cenas, un tas būs iegūms tikai pašiem patērētājiem un ceru, ka tas neietekmēs darbņēmējus. Paldies, Mekalakšē kungam, tālāk Tarabēls kungs lūdzu. Priekšādātāja kungs, komisāra kungs. Pagājušā gada jūnijā mēs runājām ar komisiju par eh, sabiedrisko pakalpojumu liberalizāciju, tika veikti pētījumi un tika konstatēts dažādi veidi disfunkcijas šajā jomā tika konstatēja, ka ir mazinājusies pakalpojumu kvalitāte un tam līdzīgi. Nu, lūk, man liekas, ka vajadzētu, lai komisija ne tikai pēta šo tirgu viena gada laikā, bet vajadzētu arī noteikt, cik lielā mērā patērētāji gūs labumu no šāda liberalizēta tirgus, ja šādas ir šīs reakcijas. Protams, ka var jau nākt klajā ar skaistiem vārdiem par liberalizāciju un tā tālāk un tā joprojām, bet mēs taču nevēlamies spērt jaunus soļus uz priekšu, īstenot jaunus pasākumus un tādējādi īstenot tās pašas kļūdas, kas pieļauts iepriekš. Mēs gaidām vairāk no jums, komisāra kungs. Jūs nedrīkstat sastēt noteikumus. Paldies, saka priekšādātājs Sara Bēls kungam, tālāk Harkins kundze. Paldies, komisār kungs, jūs teicāt mums, ka direktīva ļauj dalību valstīm ma pieļauj manifestīm vadabri iespējas, lai tās varētu nodrošināt atbilstību sociālajām prasībām, bet es jums kā komisaram gribētu lūgt, lai jūs pārliecināties, ka visas sociālās prasības tiek respektētas. Vakar šai parlamentā balsojām par nodarbinātības vadlīdzi, vad, vadlīnijām un aicinājumu uz cilvēku cienīgiem darba apstākļiem. Un tāpat laikā pasta sektorā šāda veida darba vietas zūd, un tās visas aizstāja šādas zem, maz apmaksātas, eh, nestabilas darba vietas. Un jāsaka līdz ar ar to pasta pakalpojumi nebūs, nepie, neattīstās. Un jāsaka, e, bažas pastiet darbinieku vidū pastāv par e, šo lietu, un mēs šeit nedrīkstam ignorēt šo faktu. Turklāt es esmu pārstāv no lielas lauku kopienas, esmu saņēmusi daudz jautājumus par to, kāds ir pienākums nodrošināt pasta sūtījumu saņemšanu un piegādu piecas dienas nedēļā. Un lūk, arī šeit jums ir atbildība Un visbeidzot piekrīt daudziem citiem runātājiem, kas teica, ka mums ir vajadzīgs moratorijas attiecībā uz pilnu šīs direktīvas īstenošanu. Un pa to laiku mikrofons tiek izslēgts. Paldies, saka priekšādātājs Ferērs kungs tālāk. Paldies, priekšādātāji. Komisār kungs darbinieki pasta sektorā visā Eiropā ir viensprāts, ir vajadzīga uh, šī brīvība un liberalizācija pie pasta, pakalpo, pasta pakalpojumu jomā situācija neuzlabos. Gluži otrādi, šāda liberalizācija var pasliktināt pakalpojumu kvalitāti un beigu beigās radīt uh, apdraudējumu darbinieku tiesībām, uh, kas strādā šajā sektorā liberalizācija novadīs pie privatizācijas, un tā visa rezultātā Eiropā būs milzīgs, milzīgs pastu pakalpojumu monopols. Mēs jau redzam, kā tas notiek tajās valstīs, kur eh, līdzīga veida attīstība ir pieļauta cenas pieaug, notiek sociālais dempings, pasta pakalpojumu kvalitāte pasliktinās, tiek ierobežots tā, tas lauks, kur tiek nodrošināta pakal, pasta pakalpojumu, nu, un tas nebūtu nenāk par labu pa sabiedrisko pakalpojumu kopējai jomai. Mums galā ir jāredz, ka šie cilvēki cīnās, un mums šī cīņa ir jāņem vērā. Paldies, saka priekšsādātājs. Evelīna Regner tālāk. Herr Kommissar, ich habe. Kommissar Kungs, debatēs Mm, es arī piedalījos <clears throat> arī iepriekšējo labāko likumdošanu. Savukārt pastā liberalizācija norāda, ka daudz lietas man nedarbojas. Un līdz ar to iepriekšējo piedāvātais ziņojums par labāku likumdošanu šajā ziņā nav īstenots. Tāpēc mums ir jāveic vispirms ietekmes novērtējums. Komisija to nav darījusi īpaši sociālās ietekmes ziņā. Un kāds ietekmēs darbņēmējus. Komisija atbalsta tikai nacionālās uh, uzraudzības iestādes, kas ir vērstas uz to, lai nodrošinātu konkurenci bez ierobežojumiem. Bet mēs redzam, ka mm, katrā ziņā kvalificētiem darbiniekiem tas nenāks par labu. Un netiek vēl ņēmā arī reģiona atšķirības. Tāpēc ir jautājums, vai jums tiešām neasiņo sirds, ka jūs skatāties, ka pret arotbiedrību interesēm un arī iedzīvotu vietēs tiek privatizēts Francijas pasts? Paldies, Reiknēs kundzei, tālāk došu vārdu. Jāle... Um, Nākamā runātāja. Komisār kungs. Sakā Jāls Enders kundze. Tajās valstīs, kā piemēram Lielbritānija un Vācija, kur uh, šī attīstība gājas uz priekšu, ir bija špie, tikuši piedzēti bankrati, sociālais dempings, nav garantētas arī universālas pastu pakalpojumu nodrošināšanas iespējas. Uh, kvalitāte cieš, cenas pieaug, un tās nepalīdz sociālajai un teritorijai kohēzijai. Jāizvērtē šo pakalpojumu liberalizāciju, lai pārliecinātos, ka nenotiek sociālais dempings. Un par to šis parlaments viennozīmīgi iestājas. Tulku lūdzu runātāji izteikties lēnāk lai to, ka varētu sakot līdz teiktiem, sociālās ietekmes novērtējums un nodarbinātības eh, novērtējums ir svarīgi, ja vēlamies, lai nebūtu sociālais dempings, vēlamies, lai Barņiekungs iz, aplēstu, kādas būs šīs direktīvas eh, sekas. Ārprāt. Un e, mums jādomā tātad par šo sociālo aspektu. Paldies, Ailēs Endres kundzei, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Pirīlā kungam. Signor <clears throat> Presidente, komisārio eh, Barnier, il passaggio... Lielas paldies, priekšādātāji. Komisār kungs. šī pārēja no pasta pakalpojumu pārvaldības e, individuālā kārtā uz tādu, ka tas notiek Eiropas mērogā ir pasākums, kas eh, šobrīd gūst atbalstu visā Eiropā. Es ideiski piekrītu šim pasākumam, bet tomēr ļoti uzmanīgi jāizvērtē tādi jautājumi, eh, kā patiešām tās priekšrocības, ko šāds veids solis var nes, mums jāpārliecinās, ka pastu pakalpojumi attīstās un ka tiek ņemts vērā arī lauku reģionu vajadzības. Ir vajadzības, vai jāņem vērā arī pils, pilsētu, piepil, un pilsētu un piepilsētu vajadzību, dažādu reģionu specifika. Uh, Mums jāspēj garantēt pasta pakalpojumu nodrošināšanu, stabila nodarbinātība un ne tikai tādi gabalu darbi un līguma darbinieki. Ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināts gan tiesības uz atpūtu, gan tiesības uz pensiju un tā tālāk. Priekšādātāja kungs pārtrauc runātāju. Priekšādātājs turpina. Esmu pārsteigts ka saskaņā ar reglamentu ka priekšlikuma ierosinātājiem netiek dots vārds. Simpsona. Uh, Simpsona kungam vajadzēja līdz ar to strā, pieteikties šī brīvā mikrofona procedūrā, kaut gan īstenībā viņam būtu pienācies it kā vairāk laika. Saskaņā ar reglamentu, Simpson kungs, gribētu tomēr jums dot divas minūtes, jo jūs bijāt tas, kas šo jautājumu ierosināja, un arī jums tika izteikti kom komentāri, un jums tagad vajadzētu uz tiem atbildēt. Lūdzu, Simpson kungs, jums divas minūtes. Paldies priekšādātē. Es domāju, tas fakts, ka tik daudz cilvēku vēlējās pieteikties šajā brīvā mikrofona procedūrā un izteikties parāda, cik ļoti nozīmīgs ir šis jautājums Eiropai un Eiropas parlamentam, un to grib īpaši uzsvērt arī komisāram. Es dzirdēju komisāra atbildi, un eh, zināmā mērā esmu arī gandarīts par to, ko dzirdēju, bet tomēr joprojām ļoti dziļas bažas šai parlamentā par to, ka ar liberalizāciju pasta pakalpojumu jomā sociālie eh, apstākļi darbinieku dzīves apstākļi, kā arī pakalpojumu kvalitāte, kas gal galā ir universāls pakalpojums, tā kvalitāte gal galā cietīs un tā tiks upurēta li uz liberalizācijas un privatizācijas altāra. Un tāpēc, domāju, ļoti svarīgi šo jautājumu atcerēties. Es ceru, ka savā atbildē jūs atkal atgriezīties, atgriezīties pie šī aspekta. Otrs punkts, ko gribēju pieminēt, ir rēģēt uz EFD grupas izteiktajiem apsvērumiem, kas runā e, par Lielbritāniju un faktu, ka pasta kantora slēgšana ir saistīta, Lielbritānijā saistīta tieši ar liberalizācijas procesu, un es domāju, kas mums ir jādara. Mums vajadzētu šos mēlus arī tomēr atspēkot, jo pasta kantora slēgšana Lielbritānijā bija Lielbritānijas valdības lēmums. Tas bija lēmums, kas tika pieņemts tāpēc, ka Lielbritānijas valdība samazināja subsīdijas pasta kantoram, pasta kantoram un pasta iestādēm kopumā un e, aizvietoja tās ar tiešām maksājumu metodi. Tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc saskaņā ar šo karalisko e, pastu e, tik samazi, budžeta samazinājumi, tik, cik slēgta daudz pasta, pas, daudz pastiestādes. Ja Lielbritānijas eh, rīcība pār, pastu pārvaldības jomā bija ļoti strauja. Un Briti jau liberalizē pastu, pastu jau pirms tika pieņemts Eiropas uh, tiesību normas. Paldies, saka priekšādātājs, pārtrauc runātāju. Un tagad mēs noslēgsim diskusijas, uzklausot Barņēkungu. Viņš atbildēs uz komentāriem, kas tika izteikti diskusiju laikā, un to, protams, bija ļoti daudz lūdzu, Barņiekungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šī debata ir ļoti svarīga, un es vēlētos eh, pateikties jums. Es tiešām uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi jautājums, ko jūs ierosināt. Paldies jums, Simpson kungs. Katrā ziņā, un pirms es pieskaršos atsevišķiem jautājumiem, ir gribu dažas vispārīgas piezīmes. Pirmkārt, kā jau iepriekš arī teicu, un tāpat arī, kā daudz jūs jau zinat, ir jānorāda vēlreiz, ka pasta pakalpojumu kontrolēta um, liberalizācija nekādā ziņā nav notikusi kaut kādā veidā patvaļīgā veidā. Tas ir noticis ievērojot regulāro procedūru demokrātisko kontroli, ko arī ir atbalstījušas jūsu valdības. Un daudzi jau arī, tāpat kā Simpsons kungs un arī citi, ko kolēģi norādīja, tātad tā procedūra ir ievērota. Tātad soli pa solim ir atvērta tirgus pakalpojumu uh, un ir vairāk nekā 20 dažādi veidi sektorālie pētījumi veikti, tā ka tas nekādā ziņā nav noticis sasteigti vai slepeni. Tas arī nav nekādā ziņā tāds um, izrāviens pēkšņi negaidīts, Tarabēlas kundze. Tas viss bija plānots. Otkārt, es labi zinu, ka kas ir noteikts arī līgumos un tekstos. Konieta atgādināja kaut ko ļoti svarīgu, jā. Uh, Es biju galu galā viens no tiem autoriem, kas arī piedalījās šo tekstu izstrādē. Un toreiz izstrādot Lisabonas līgumu, es biju arī komisārs, kas bija eh, atbildīgs par um, starp iestāžu nolīgumiem un eh, attiecībām. Un lūk, tas arī toreiz tika atrunāts. Līdz ar to arī tika atrunāts jautājums par sabiedrisko pakalpojumu un sniedzēju drošību. Tās ir lietas, kas man tiešām pašam personīgi ļoti nozīmīgs un tuvs. Pavisam īsi savilkot kopā, es tiešām gribu norādīt, ka Eiropa nekādā ziņā nedrīkst nodrošina nu, būt tikai brīvā tirzniecības zona, brīvais tirgus, bet Eiropa ir arī tāda telpa, kurā cilvēki kopā var tiešām justies labi. Tā ir man personīgā pārliecība. Tam vienmēr esmu sekojis. Un es uzskatu, ka arī šos jautājumos, kas atspoguļojas jūsu bažās, ir iekļauti un atrunāti. To es gribēju jums tikai visu atgādināt. Tad par pašu tekstu, šīs direktīvas piedāvāto tekstu. Vilsons kundze tiešām nedomā, ka vajadzētu izsludināt moratoriju vai kādu citu brutālu apturēšanas veidu. Nedomāju, ka tas kaut ko jums tiešām reāli palīdzētu. Nedomā, ka tas būtu par labu uh, uzņēmumiem un arī pakalpojumu ņēmējiem. Bet mēs tomēr uzstām, ka process ir jāturpina. Bet tomēr atzīst, ka mums viss tas ir labi jāuzrauga, jākontrolē. Un tas jau ir iekļauts precīzi atrunāts direktīvas teksta priekšlikumā. Arī jūs vairāk norādījāt uz vispārējās nozīmes pakalpojumiem. Uh, ja universāliem pakalpojumiem, un mēs arī šo esam atrunājuši tekstā. Universāliem pakalpojumiem ir jāatbalsta un stingri jānodrošina. Tieši par to mēs arī rūpēsimies, uzraudzīsim, lai visi noteikumi tiktu ievēroti. Un tāpēc ir paredzēti konkrēti instrumenti. Un tie ir termini jēdzieni, kas ir precīzi ierakstīti un nekādā ziņā nav ignorēti. Tālāk par darba ņēmēju tiesībām un darba apstākļiem. Arī tas ir milzīga prasība, kas ir arī uh, spēkā un ir jāievēro pasta pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir iekļauts tekstā. Džuro un arī citi norādījuši šādām bažām, bet pasta direktīvā precīzi norādīts. Ļoti skaidri uzrakstīts melns uz balta, ka tās ir dalībvalstis, kas ir atbildīgas par šo instrumentu ievērošanu, tātad darba tiesību ievērošanu, un līdz ar to arī šādus gadījumus var izskaust, kā piemēram sociālo dumpingu, tempingu Un līdz ar to katrai dalībvalstī ir konkrēts uzdevums atrast šos instrumentus, ko viņi var piemērot, lai nodrošinātu darba ņēmēju sociālo aizsardzību. Es jums varētu nosaukt daudzus piemērus, kas arī precīzi nosaka šādas prasības dalībvalstīm. Un komisijā katrā ziņā arī īstenojot parlamentu atbalstu un parlamentu kontroli, un Eiropas padomas kontroli to arī īstenot. Tālāk man personīgi arī nozīmīgs jautājums. Tātad 20 gadus es biju arī deputāts, arī Kalnu apgabalā, kur mēs ļoti labi zinām, kā šādos nomaļās vietās ir ļoti svarīgi saņemt tādus universālus pakalpojumus. Un to arī jau kolēģi norādīja. Un tieši tāpēc domāt par šādiem lauku mm, teritorijām, attāliem reģioniem, mēs kā komisija esam norādījuši visus iespējamos instrumentus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis valstis arī nodrošina šos pakalpojumus. Tātad katrā ziņā pamat pakalpojumu līmenī. Jā, protams, mums ir jāvirsās tālāk, bet tas nav nekāds tāds pēkšņi izlaiciens negaidīts. Mums ir ļoti svarīgi tiešām sekot, lai ievērotu visas precīzās normas, kas jau ir iestrādātas tekstā. Tāpēc visi šie pētījumi Mm, protokoli, iespējamie citi Elkadrāvi eh, kunga jautājums un arī citu izteiktās bāžas ir īstenībā jau atspoguļots un šie jautājumi ir atbildēti pirmajā pētījumā. Tādēļ šis pirmais pētījums, kas ir veikts, e, ir tikai pirmais, tātad būs arī nākamie pētījumi, un īstenībā tas arī šobrīd ir procesā, līdz gada beigām šis pētījums arī tiks e, pabeigts, un Tur atspoguļos ir līdzinējos pasākums pasta ziņā un tieši arī sniegs atbildes uz ietekmu uz darba ņēmējiem. Tātad tam vēl sekos oficiāls ziņojums, kas ir paredzēts 2013. gadā, ka mēs jums arī to darīsim zinām, un šeit arī ar to iepazīstināsim jūs parlamentā. Tātad tie ir plānotie pasākumi, tāpat arī ir tālākie citi soļi, kas arī iekļauj gan darba devējus, gan arī arotbiedrības. Uh, Tad ir arī atsevišķa regulātoru grupa, kas pārbaudīs komisijas veiktos pēdījumus. Turā kundze un Honštains kundze un arī vēl citi, arī es norādu, ka tiešām ir ļoti svarīgi, ka šī direktīva un vairākas direktīvas tiek precīzi transponētas un precīzi īstenotas lai nekādā ziņā iedzīvotājus pakalpojumu ņēmējus mēs nenostādītu sliktākā situācijā. Un man pašam ir ļoti svarīgi, lai šie pētījumi, protams, būtu patiesi un atspoguļotu reālo situāciju. Tas man ir ļoti svarīgi, tieši tāpat kā arī Simpsonkungs to norādīja. Tad šie pētījumi, novērtējumi, mēs tos analizēsim, tā kā jūs arī debatēs pieprasījāt, arī kā attiecīgi citas grupas to jau ir uh, uzsākušas. Mēs uzskatām, ka tas ir būtisks jautājums, lai Eiropas Savienība godprātīgi attiektos pret saviem lēmumiem. Un tā tad pasta pakalpas viņā ir jāskatās, lai mēs nodrošinātu to kvalitāti, lai mēs nodrošinātu arī teritoriālo kohēziju un visus svarīgos citus apsvērumus tie lūk ir Eiropas Savienības kompetences jautājumi, tomēr ir jānošķir arī atsevišķās kompetences, kas ir nacionālo valdību ziņā un kas ir atsevišķu uzņēmumu ziņā. Un šie līmeņi ir jānodala. Mēs nevaram par visu atbildīgu iecelt Eiropas Savienību. Dāmas un kungi, es personīgi vēlos uzsvērt, ka šī dialogu grupa uh, ir būtisks instruments, es pats to vadīšu, un tā precīzi atspoguļot komisijas nopietnos nolūkus, turpināt šo darbu, bet mēs vienlaikus arī uzsveram, ka mēs runājam par tādu Eiropu, kas arī e, veido Eiropu, kurā sadzīvot gan un tiek ievērots visu intereses. Paldies! Paldies, līdz ar to mēs arī esam izskatījuši jautājumu, pēc pāris minūtēm arī sāksim balsošanu un tagad nedaudz pārtrauksim sēdi. Līdz sāksim balsošanu. Visiem jums novēlu brīnišķīgu dienu un jauku patīkamu nedēļas nogalu.